Die Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die sitzen. Cienējamie kolēģi, sākam sēdi. Sākumā vēlējos jums pateikt, ka Jorgo Papa Konstantīnu kungs ar šo dienu ir kļuvis par Grieķijas valdības locekli un tādēļ apsveicām Papa Konstantīnu kungu ar e, nozīmēšanu amatā. Un līdz ar to es paziņoju, kā mēs e, tagad gaidīsim e, jauna. E, deputāta nozīmēšanu no Grieķijas saskaņā ar reglamenta 44. punktu. Priekšsēdētā konference ir saņēmusi arī priekšlikumu eh, norīkot īpašajā